Iniciamo. Lūdzu, sāksim darbu. Nu, tātad atsāksim mūsu darbu. Mums tiešām ir ļoti daudz darba. Nu, tad lūdzu, ķersimies pie darba. Pirmais jautājums ir 2010. Eh, 2010. gada budžets, trešā iedaļa komisija atzinuma uh, referente ir Elizabete Jegle no budžeta. Mēs zinām, ka 2010. gada budžets būs ļoti interesants no budžeta piešķīruma viedokļa ar ļoti nelielām rezervēm. Un līdz ar to būs jāpieloto ļoti stingras finanšu disciplīnas. Mums pavisam ir 109 grozījumi, 108 grozījumi, un uh, Jēglas kundze ātri ir sagatavojusi atzinuma projektu, un līdz ar to viņi ir strādājusi ļoti ciešos termiņos un tiešām veikusi efektīvi savu pienākumu. Un uh, tas izrāda um, tās bāžas, kas e, Eiropas lauksaimniecībā e, valda sakarā šo sarežģīto situāciju, steidzamo situāciju, kas jārisina un ekonomisko krīzi. Mums tāda būs diskusija par e, atzinumu projektu, par grozījumiem. Un tad rīt arī tie tiks izskatīti. Es jums gribētu atgādināt, ka jebkāda grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. septembra pusdienas laiks 12. Tātad, ja jums ir kādi grozījumi, ko jūs gribat iesniegt par šo atzinumu projektu, tad jūs to varat darīt līdz 9. septembra 12. Tagad es dodu vārdu referentei Jēgers kundzei, kura tā tad var iepazīstināt ar savu Jēglas э, kundze var iepazīstināt ar savu atzinumu projektu. Un arī Bohmanas э, kundze šeit pārstāv komisiju. Tad lūdzu, Jēglas kundze, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji par ievadvārdiem. Priekšsēdētāji, es arī vēlos no savas puses pateikties jums par to, ka jūs savos ievadvārdos tikšanās laikā ar komisiju un komisāri norādījāt. Proti, un nu pat arī to atkārtojāt, tas ir mūsu kopējais uzdevums. Lisabons līgums mums uzliks pilnīgi citu atbildību, kā lauksamniecības komitejai, nekā tas ir bijis līdz šim. Un mums tiešām būs arī jātaisno šī uzticētā atbildība. Un tāpēc mums tiešām jādara viss, lai mēs to izdarītu. Vispirms vēlos pievērst uzmanību šim sagatavotā atzinuma projektam, ko es nu jau sagatavoju pirms vasaras pārtraukuma, un kas nu tātad arī ir pārtulkots. Un kā jūs to redzat, jau jūs pareizi norādījat, līdz 9. septembrim var iesniegt grozījumus. Es lūdzu sagatavot šādus grozījumus, un es lūdzu jūs tiešām arī tos iesniegt, lai mēs izvērtētu ļoti kritiski sagatavotos priekšlikums. Mums arī bija iepriekš tādi jau gadījumi, kad mēs sagatavojam kaut ko, bet mēs varbūt nebijām īpaši koncentrējušies konkrēti nozaru. Šoreiz uh, mēs koncentrējamies galvenokārt uz piena sektoru. Un tādēļ ne tikai gan par pienu jārunā, mums jārunā par visiem svarīgiem jautājumiem, tādēļ lūdzu visu iekļaut līdz 9. septembrim jūsu grozījumos. Par pašu ziņojumu projektu runājot, par ko mēs balsosim jau rītdien, tas ir um, budžeta jautājums 2010. gada budžeta projekts, trešā sadaļa mm, komisija Gribu uzreiz norādīt, ka man pašai un arī mums visiem kopumā bija ļoti maz laika, un tas noteikti arī būs tā turpmāk, mums ļoti pātrināta kārtībā ir jāizskata dažādi jautājumi. Pirms jau vasaras pārtraukuma tas bija jāuzsāk, un tagad šie grozījumi, kas ir iesniegti un iestrādāti, manuprāt, es jums gribētu arī līdz ar to paskaidrot savu pozīciju, nostāju atsevišķos jautājumus. Vielen Dank. Einfach einmal Platz. Jā, paldies. Tātad man bija jāpārmaina vieta, jo es ceru, ka līdz to arī visiem uzlabojušies darba apstākļi. Vismaz tulkiem tā arī ir. Wir haben Änderungsanträge. Tātad ir konkrētie grozījumi, un jūs tātad varat iepazīstināties ar šo grozījumu sarakstu. Man ir, protams, balsošanas saraksts nedaudz sakrāsots, bet man arī viss ir skaidrs, un es tomēr gribētu jums vēl arī sniegt savu atzinumu. Principā savos grozījumos esmu visu budžeta līdzekļu, kas ir um, pieprasīti, nu, mēs redzam, ka visur ir zināmā veidā saīsināti līdzekļi, samazināti. Tas nozīmē, ka visi tie ierosinājumu attiecībā uz saistnes samazinājumu par eksporta subsīdijām, par um, uzkrām veidošanu, par atsaistītiem maksājumiem, tad tie visi būs izsvitroti šādi priekšlikumi no manas saraksta. Arī es gan uzskatu, ka eksporta subsīdijas un uzkrām veidošana ir pareizie instrumenti. Mēs par to domājam un runām arī jau no rīta un jau ilgus gadus komisija norāda, ka tie ir novecojuši instrumenti, no tiem ir jāatsakās. Mums ir jāizdiskutē jauni pasākumi, kur mēs tiešām norādām, ka mums vairs šādi novecojuši instrumenti nav vajadzīgi. Bet tagad, un šādi izskatās savādāk, ka tas ir vienīgais iespējamais risinājums. Manuprāt, tas gan nav vienīgais risinājums, tas ir šobrīd aktuālais risinājums aktuālai situācijai. Un jāparedz arī iespējas finansiāli atrisināt dažādas problēmas. Tāpēc esmu pārliecināts, ka šobrīd mums ir pilnībā lauksamnieku interesēs, mēs daudz ko nevaram tomēr izdarīt. Mēs nevaram ieviest šīs kardinālas pārmaiņas. Tāpēc attiecībā uz pienu, piena pilvera produktiem ir atsevišķā pozīcijā paredzēta, un tie ir 420 miljoni eiro. Un ir paredzēta arī atsevišķās programmas, uh, lai mēs tiešām nodrošinātu šādu atbalstu, jo šobrīd spēkā ir kvotas un 420 miljoni eiro vairs nav paredzēti. Tāpēc tas iekļaušos grozījumos. Tālāk arī par skolu, dārziņiem un skolu piena programmu. Mums jau bijušas ilgas diskusijas, bet mums ir līdz šim bijusi vairākuma atbalsts, un tāpēc arī tas ir iekļauts kā atbalstāms priekšlikums balsošanas sarakstā. Uh, Tālāk arī par aitu elektronisko apzīmēšanu, identificēšanu, arī to mēs atbalstam. Tālāk par piena fondu, par to jau izteicos šorīt, viss, kas bija sakāms. Šis jaunais fonds, visiem gribu visiem paskaidrot. Šis piena fonds ir radīts kā jauna pozīcija, postenis piena budžeta sadaļā, kur mēs runājām par tām budžeta sadaļām, kurām esam atteikušies pirms diviem gadiem, norādot, ka mums tas vairs nebūs aktuāli, jo tirgus tā pats visu noregulē. Tātad, ja mēs mm, noraidām šādas iespējas, tas nozīmē, ka šī nauda tiek atdot atpakaļ dalībvalstīm. Bet mēs gribētu ar šādu piena fondu panākt to, ka mums tomēr paliek savās rokās zinām finansiāli līdzekļi, ja mēs tomēr atsakāmies no citiem instrumentiem. Tātad, lūk, vismaz kaut kas paliek mūsu rīcībā. Jūs šorīt arī uzklausījāt, ka komisāri nepiekrīt šādai idejai. Tomēr esmu pārliecināta, ka mums ir svarīgs šāds instruments, un tas paredz papildus iespējas dalībvalstīm arī ļoti precīzi un mērķiecīgi sniegt atbalstu. Ir jau īstenoti vairāki pilotprojekti, un arī komitejā mēs esam atbalstījuši šos pilotprojektus, un līdz ar to arī esam piešķīruši konkrētus līdzekļus. Ja mēs tiešām nobalsotu par šo priekšlikumu, tad mēs varēsim panākt diezgan nozīmīgas summas. Tas nozīmē, otrajā solī mums tiešām vajadzēs izsvērt par to, ko jau teica priekšsēdētājs. Kādas ir prioritātes? šīs rezultātu, balsošanas rezultātu ietvaros. Un lūk, nākošo mēnešu laikā tieši mums būs laiks arī pārunāt šos diskusiju jautājumus arī kopā ar budžeta komiteju, lai galu galā mēs arī savu pozīciju varētu nodot budžeta komitejā, panākt vairākumu un arī plenārsesijā panākt vairākumu atbalstu. Tas ir lūk lielais uzdevums. Paldies! Grazie Madame Hegel, grazie veramente, un'esposizione molto chiara. Abbiamo... Paldies, Jēgas kundze, par šo skaidro eh, iepazīstināšanu ar jūsu atzinumu. Es domāju, ka visi var piekrist, un es gribētu um, ierosināt, eh, izveidot runātāju sarakstu, sarakstu un tad komisija varētu sniegt savu ieskatu, un tad atkal referenti Paldies par jūsu darbu. Ir pilnīgi saprotams, ka tas ir darbs, kas tika veikts iepriekšējā sasaukuma laikā, un šeit ir bijuši svarīgi norādījumi. Forga kungs nevarēja šeit ierasties, taču esmu, es esmu runājusi ar Jēgles skundze, mēs, mums ir bijuši viedokļa apmaiņa, un es gribētu kolēģiem sacīt, ka sociālistu grupa būs eh, jūsu eh, rīcībā, lai atbalstītu jebkuru grozījumu, kas eh, varētu sniegt risinājumu lielās grūtībās nonākušajai piensaimniecības nozarei. Kā jau tika sacīts no rīta, Mēs esam gatavi uh, atcelt eksporta kompensācijas. Un, kad mēs pagājušajā gadā runājām par uh, veselības pārbaudi, uh, mums tagad ir uh, daudz visādu priekšlikumu. Mums uh, jāmēģina panākt kompromisu uh, kopējās lauksamniecības politikas jomā ņemot vērā tos uh, līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Ir zināmi ierosinājumi, priekšlikumi, kas uh, attieksies uz vīna ražotājiem. Un, uh, taču ir jāmeklē arī atbilde piensaimniecības nozarei nodarbinātajai, un tas attiec uz budžetu. Paldies! Ir svarīgi, lai būtu skaidrs signāli, kā mēs šodien esam saņēmuši. Mēs piekrītam tam, ka komisijas priekšlikuma attiecībās piensaimniecības nozara nav pietiekoša. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Paldies. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es pateicos arī savas politiskās grupas vārdā Elizabetai Jēglas kundzei par šo mm, nu, pamatīgo darbu, kur ir iekļaut arī nozīmīgi labi priekšlikumi, kurus mēs varam izskatīt jau kā kompromisu grozījums. Un ceru, ka rītdien balsošanas laikā mēs arī panāksim vislabāko iespējamo kompromisu. Man tikai īsts komentārs. Jau priekšpusdienā tiekoties ar komisārs kundzi, mēs runājam par to, kāda finanšu līdzekļa ir pieejama. Mēs redzējām, ka mums ir jau jā, jāceņš ļoti smagi, lai panāktu to, ka šajā sarežģītā situācijā tomēr nodrošināt visus vajadzīgos finanšu līdzekļus. Ja mēs skatāmies, kas Eiropā un īpaši manā zemē Vācijā šobrīd notiek un kādi valsts pasākumi tiek veikti visām bankām, kā atbalsts tiek sniegts, tad, manuprāt, lauksaimniecībai arī pienāktos zinām daļa, ņemot vērā smago situāciju. Manuprāt, ir ļoti labi un vajadzētu papildus līdzekļus vēl paredzēt tieši šajā zemo cenu situācijā sviestam, piena produktiem paredzēt konkrēts atbalsta pasākumus, lai pārtiks produktu nozarei, un, kur mēs redzam, ka sviests, piemēram, aizstāja tauku vielu maisījums, lai mēs tomēr nodrošinātu, kā arī komisāri iepriekš to teica, um, to, ka lauksamnieki turpina savu darbu un jauni cilvēki arī uzņemas šos amatu, nevis viss pilnībā bēg no tā pa gabalu. Nu, tiešām mums vajadzētu tiešām panākt. Mēs nerunājam par atsevišķām pienotām, bet, piemēram, sviests, kas maksā 4 eiro kilogramā, bet mēs runājam par 18 kilogramiem, 18 miljoniem, atvināt tādā 18 tonām, kas um, tiek um, pilnībā tātad izslēgts no aprits. Un šis 1800 tonnas, un tas ir pilnīgs liels zaudējums Vācijā, un līdz ar to mums ir grūti saprast, kā komisija to varētu vienkārši tā akceptēt. Jums vajadzētu tomēr rīkoties un sagat gatavot attiecīgi pasākums. Ja, Frau Jekli, wir möchten uns erstmal für Ihnen auch für die Arbeit bedanken. Jēklis kundze, es arī pateicos jums par darbu un par sagatavotiem secinājumiem. Jūs paskatāties ļoti rūpīgi, kāds bija šīs šodienas diskusijas. Mēs varam būt viensprāts, kā Mums ir jāmaina savu politika vairākos jautājumos. Šāda principāla pieeja mums diezgan daudzos jautājumos trūkst. Mēs, piemēram, veicinām eksportu, Un, ja vēl to turpināsim darīt, tad īstenībā tas ir solis nepareizā virzienā. Jā, labi, īstermiņā varbūt tas ir labi, bet ilgtermiņā tas ir nepareizi. Un mums būs vēl vairāk tad sāpīgāk atgriezties pie tā vēlāk. Tā ka mums ir jāskatās arī, kāds būs seks. Un, lūk, atsauksimies uz šī rīta debatēm. Tajā pat laikā mēs runājam par iespējām, kas ir jānodrošina lauksaimniekiem pašiem ņemt lietas savās rokās un sakārtot tirgu. Bet mēs taču nevaram kāpināt vēl lielāku piedāvājumu apjomus, ko saražotu zemnieki, lai gan mēs to tieši darām. Ražo piesas um, piešķirot šādas eksporta kompensācijas. Šodien pusdienlaikā bija sanāksme ar Āfrikas, Dienvidāfrikas pienražotājs um, biedrību. Un šī organizācija norādīja, ka mm, lūk, ir atšķirīgs viedoklis par šo ietekmi, par to, kādā veidā šāds eksporta subsīdijas ietekmē lauksaimniecības produkts un piena produkts. Uh, Āfrikā. Un lūk, viņas atzīst, ka viņu cenas arī tiek ar vien samazināts, un viņi nonāk vēl jau sarežģītākā situācijā e, Eiropas eksporta subsīdiju dēļ. Un tāpēc, ja mēs tiešām runājam par dažādām organizācijām, kas tieši pārzina šos jautājumus, tad mums tomēr ir jāsanāk tāda tirgus situācija, kas šīs lietas sakārto. Paldies! Grazie, Martin. Ora, chiesto la parola Norvei. Norvei? Paldies, Norē. Nu, Paldies. Um, es esmu mazliet sarūknāta, ka es neesmu saņēmusi nekādu atbildi uz maniem ieteikumiem attiecībā uz jauno sociālo atbilstību, jo tagad ir uh, liela krīze visā pasaulē, un es domāju, mums vajadzētu uzņemties atbildību, lai, uh, lai risinātu šo problēmu. Un tāpēc būtu svarīgi pieņemt tādus pasākumus arī sociālā taisnīguma jomā. Mana ieteikuma juridiskais pamats bija 39. pāns, kur ir minēts, ka kopēja lauksaimniecības e, politikai būs vairāki mērķi un arī rūpniec eh, ražošanas faktoru uzlabošana īpaši attiecībā uz darba spēku. Tāpēc tas ir saistīts arī ar cilvēkiem darba spēku, ne tikai vienkārši ar peļņu. Tāpēc es iesaku atlikt malā 7% no pašreizējām subsīdijām eh, pien, piensaimniecības sektorā un citos sektorus. Tātad atlikt 2, 10% malā, lai lai varētu ieviest jaunus subsīdiju veidus tiem eh, fermeriem, kas uzturētu darbu, kas nodarbinātu cilvēkus. Piemēram, ir kāda saimniecība, kurā ir tikai viens, eh, viena darba vieta piemēram, šāda saimniecība varētu radīt e, otru darbu. Ja pirmais bija vīram, tad e, otrais būtu sievai, piemēram. Piemēram, tad sieva varētu e, kādu, nodarboties ar kādiem tradicionāliem ražošanas veidiem, kā piemēram sieru gatavot Te ir e, pāris lapas puses e, kopsavilkums, ko es domāju ar saviem grozījumiem, un tur ir uzsvērts, kā šīs mehānismas varētu palīdzēt e, lauksaimniekiem Eiropā un kā arī tiktu sakmēts sociālais taisnīgums tādā veidā. Un tad uh, cilvēkiem būtu motivācija izmantot valsts naudu, lai ieguldītu sabiedrības labklājībā, lai radītu darbus un tā arī uz, darba vietas un tā arī uzlabotos pašu ģimeņu stāvoklis. Un es gribētu zināt, kāpēc eh, atzinuma sagatavotāji nepievērsa šiem eh, priekšlikumiem uzmanību. Paldies! Paldies! saka priekšstādātājs, ja neviens cits negrib izteikties, tad es došu vārdu uh, Bošmanas kundzei kom, no komisijas. Un tā tad mēs uh, saņemsim atbildi no komisijas pirms pašas atzinuma sagatavotājs atbildes. Paldies priekšstādātājiem. Es vēlos tikai nedaudz iz... vēl izteikt savus komentārus par šo sagatavoto atzinumu projektu. Kādā ziņā? Komisija apsveic priekšlikumu pārskatīt šos uh, provizorisko budžetu projektu, un mēs zinām, kāds ir aprēķins veikusi komisija. Šajā sagatavotā atzinuma projektā mēs arī atseicam atsauci uz grozījumu vēstuli. Īstenībā daudz grozījumu, kurus jūs esat ierosinājusi, arī jau arī tika iekļauti komisijas grozījumu vēstulē ko komisija nosūtīs oktobra beigās, kur mēs apskatīsim arī aktuālo tirgus situāciju, īpaši piena sektorā, un skatīsimies, kuras no komisijas priekšlikuma daļām vēl būtu jāgroza. Un kāda izdevuma būtu vajadzīga. Tāpat arī gribu pieminēt ļoti svarīgo um, attīstības ģenerāldirektoram direktorātam jautājumi, proti par 5, 4 vai 1 vai dažādi citas kategorijas, kuras varam iekļaut jau sākotnējā komisijas priekšlikumā, jo šīs sadaļas um, sākotnēji tika norādīts, ka mēs nevaram pie tā atgriezties. 105 vai 104 bija tieši tās svarīgākās, kuras mēs arī mēģinām pārskatīt budžeta pārskatu ietvaros. Attiecībā uz piena sektoru. Es jau nav ko daudz jums nepateikšu, jo komisārs kundze pat ar jums jau to pārunāju šajā rītā. Tālāk par skolu augļu programmu ir paredzēts skolas gadam, 2009.10. gadam, ir 90 miljoni. Tas ir tikai tehnisks jautājums, kas nozīmē to, ka pēdējā trešdaļa tiks samaksāta jau 2011. gadā, bet tas būs tikai tāpēc, ka nu, tas būs tāds ko, mehānisms, kā tas tiek atrisināts, kā gala maksājums tiek veikts jau pēc skolas brīvdienām. Bet, un turklāt gala maksājums ir tikai pēc visām gala pārbaudēm. Bet tas nozīmē, ka 60 miljoni jau ir uzreiz, un viss īstenībā nav tā, ka ir tikai 70 miljoni. Ir visi 90 miljoni pieņemam, pieejami. Tālāk par skolu pienu programmu. No, nu, gribu norādīt, ka te nav nekāda augstākie ierobežojumi, maksimāli ierobežojumi noteikti, un ir noteikts tas kā obligātais maksājums. Līdz ar to jau gribu norādīt, ka 2009. gadā dalībvalsts jau ir patērējusi šos līdzekļus, un komisijai vajadzēs viņiem to atmaksāt dalībvalstīm. Par konkrētiem priekšlikumiem un grozījumiem es redzu, ka ir vairāki grozījumi, kas jau atbalso to pašu vienošanos, kas jau ir iekļaut veselības pārbaudē. Piemēram, par kaņepēm un liniem te bija jau iekļautas um, budžeta pozīcijas no 2012. gada. Un es ceru, ka komisija un arī parlaments sekos tam, kas ir iekļauts veselības kopējā pārbaudē. Kopējais vēl atzinums par šo rezervi. Jūs norādāt, ka rezerve 1,1 miljards, bet tas īstenībā ir visas otrās kategorijas rezerve. Lūdzu, ņemiet to vērā. Savukārt pirmā pilāra uh, rezerve ir tikai 1 miljards, uh, kas ir tātad mazāk par 100 tūkstoši uh, vienu miljonu mazāks. Līdz ar to jūs paskatāties, kāds jūs runājat, ko kopējā rezerve 1,1 miljards, 1 miljards un 1 miljons, tas nozīmē, ka kopējā pirmā pilārā ir tikai 1 miljards precīzi. Tas jāņem vērā. Paldies! Bene, ringraziamo la Commissione, Mrs. Borchman per la... Paldies, paldies uh, komisijai Un tagad es došu vārdu Jēgels kundzei atkal, lai noslēgtu debatas par šo jautājumu. Un tad rīt mums būs balsojums. Lūdzu, Jēgels kundze. Paldies priekšsādātājiem, paldies arī visiem kolēģiem un kolēģiem. Paldies arī komisijas pārstāvjiem. Kolēģu komentāri bija vērsti uz vienu mēģi proti, lauksemniekiem. Lai atbalstītu lauksemniekus, ražotājus, un tas ir pareizais mērķis un virziens. Jautājums tikai, kā to panākt. Haslings kundze, es varu jūs pilnībā atbalstīt, un tie nav jauni nekādi uzstādījumi. Mēs esam dažādās organizācijās jau to pārunājuši. Būtiski svarīgi ir, ka ne tikai budžeta sadaļās mēs varam ieviest jaunas prasības, bet arī vispirms mēs tās izdiskutējam, lai noteikti prioritātes un tikai tad atrast vajadzīgos līdzekļus. Komisāri jau norādīja, ka 2003. gadā mēs sākām lauksamniecības reformas, mēs iztenojām šo veselības pārbaudi, un tagad jau esam nonākuši tajā stādijā, kur mums tiešām jāstrādā šie pamatprincipi. Mēs nevaram katru reizi apšaubīt iepriekš pieņemtos lēmumus. Protams, detaļas var mainīt, bet šis pamats paliek nemainīgs. Un 2010. 10. gada budžets jau ir tāds īstermiņa risinājums. Ja mēs gribam runāt par problēmu risinājumiem ilgtermiņā, tad mums vienkārši jāmeklē cits pamats. Tas nevar būt des, desmitā gada budžets. Un tas pats ir attiecībā uz arī Movī kundzes komentāru. Es ļoti rūpīgi iepazinos ar jūsu izstrādātiem grozījumiem, tam veltīju lielu uzmanību un pūles, bet diemžēl mums nav nekāds juridiskais pamats kaut ko tagad tādu ieviest. Mēs nevaram vienkārši panākt šādu pilnību uh, reformu īstenošanu kopējā lauksaimniecības politikā ar budžeta pozīciju palīdzību, nu tas tā nedarbojas, tā to nevar darīt. Tāpēc jūsu priekšlikums, protams, ir ārkārtīgi vērtīgs, un ilgtermiņā tas ir jāizvērtē, bet, ja mēs runājam par balsošanas sarakstu 2010. gada budžetam, es tomēr jums norādu, ka to es neatbalstu, jo tas nav īstais veids, kā šāds jautājums risināt. Vēl jūsu priekšlikums par to, ka nevis tieši tiešām maksājumiem, bet atsaistītēm maksājumiem jūs atņemat 10% no subsīdijām. Uh, Es domāju, lauksamnieki to nesapratīs. Ja jūs at, atņemat viņam 10% no platību maksājuma un atsaistītām maksājumiem, es nezinu, vai nu kurš jums piekritīs. Ir taču atsevišķi e, zemnieki, kas cietīs, un kā jūs viņiem paskaidrosiet, ko jūs viņiem piedāvāsiet vietā. Pateicos komisijai par paskaidrojumiem. Mums vēl vajadzēs nopietni pārdomāt, kā mēs varam iekļauties noteiktajos limitos budžeta ziņā. Un manai kā vācietei ir jāatzīst, un mēs par to daudz esam runājuši, ka mūsu dalībvalstīs mums tiešām ir jāpanāk, lai katrs savā valstī mēs nodrošinām nepieciešamus līdzekļus Eiropas uh, lauksaimniecības subsidēšanai. Un tas ir nāk tikai no dalībvalstīm. Skolu dārziņi, augi un piens manuprāt, ļoti svarīgas programmas. Jau iepriekšējā sasaukumā mēs arī runājām par šādu programmu īstenošanu un par to, ka mēs arī savstarpēji šeit piedāvājam pienu, ne tikai kafiju un tēju. Strasbūrā mums arī tāda ir šī praksa, ka jūs piedāvājat arī sēdēs pienu dzert. Nu, mēs varam kalpot kā paraugu, un esam arī gatava šādus līdzekļus arī skatīt, pārskatīt. Ja tiešām dalībvalsts arī atbalsta šādu priekšlikumu, tad mēs drīzāk varam, protams, to atbalstīt, nevis vienkārši svītrot. Paldies, priekšsādātāji! Molto bene! Liels paldies! Un tagad man šķiet, ka mēs esam izsmēluši šo jautājumu mūsu darba kārtībā, un ja vairāk viens izteikties nevēlas, tad vēlos paziņot, ka rīt mēs balsosim par šo jautājumu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai jūs visi būtu šeit, lai mēs varētu tātad apstiprināt šo dokumentu. Oh, tiešām, Grazie. E, mi faceva... Labi, paldies. Un tagad es gribētu jums visiem atgādināt, ka jums ir jābūt līdzi balsošanas kartei. Tātad lūdzu neaizmirstiet paņemt to līdzi. Paldies un paldies Jēglas kundzei. Un tagad pāriesim pie sastā punktu darba kārtībā. Un tā ir Pasaules tirzniecības organizācijas pētījuma prezentācija. Tātad mums būs īsa uzstāšanās vispirms, un šajā sakarā gribētu sveikt Oliveru Prostkungu un Maksimu Budēnas kundzi, kas iepazīstinās mūs par iepazīstinās ar patreizējo situāciju sarunās par lauksaimniecības politiku pēc 2008. gada sarunu raunda, kurš bija neveiksmīgs. Tātad vēlme ir atsākt šīs sarunas, sarunas un panākt uh, vienošanos līdz 2010. gadam. Protams, lauksaimniecība ir svarīgs jautājums šajās sarunās, tādēļ es tiešām gribētu dzirdēt pārskatu par patreizējo situāciju šai sakarā, lai mēs vairāk varētu izvērst debatas. Tā kā prosta kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Mani sauc Olivers Prosts, un mēs veicām pētījumu par patreizējo situāciju sarunu sakarā, un man ir liels prieks iepazīstināt jūs, jūsu komitejas pirmajā sēdē ar eh, šo pētījumu. Vispirms es gribētu pasvītrot to, eh, kādi ir galvenie izaicinājumi šajās sarunās. Viens no tiem ir fakts, ka uh, Šajās sarunās mums ir jāvienojas par dažādiem lauksaimniecības modeļiem, kas novēda, eh, protams, kur pamatā ir atšķirīgi argumenti. No vienas puses tā tiek piedāvāta pilnīga liberalizācija, un no otras puses tiek piedāvāts saglabāt noteiktu lauksaimniecības politiku. Gribētu teikt, ka daudzi uzskata, ka uh, šī liberalizācija, kas ir panākta, ir maksimāla, kāda ir iespējama patreiz. Otrais uh, izaicinājums ir tas, ka pasaulē attīstības līmeņi ir ļoti atšķirīgi, un tas varētu novest uh, pie asimetrisks piekāpšanās no dažādu valstu puses. Un trešā lieta ir tā saucamā viena uzņēmuma pieeja. Te ir nepieciešams līdzsvarot pilnīgi atšķirīgus jautājumus. Tātad no vienas puses tie ir jautājumi, kas tieši saistīti lauksaimniecību, un otras puses tie ir dažādi pakalpojumi, kas tiešām mērā nav saistīti ar lauksaimniecību. Liela daļa galveno sarunu vedēju, tādu kā Brazīlija, Indija, Ķīna, kas ir jaunās attīstības valstis Un otrs puses tas noved pie zināmām grūtībām, lai izvērtētu patreizējos risinājumus, kas tiek piedāvāt. Piemēram, ja tiek lēmts par eh, ražošanas regulāciju no vienas puses, tajā pat laikā tiek prasīt zinām elastību, līdz ar to, protams, eh, tādas skaidrības pietrūkst. Par spīti šiem grūtajiem uzdevumiem, es domāju, ir vietā pateikt, ka šodien mēs varam piedāvāt pakotni, kā mēs to saucam mūsu žargonā, kur tiek iekļauti nosacījumi, kas tehniski jau ir gandrīz tādi nobrieduši, un iepazīstināšu jūs ar galvenajiem šo nosacījumu pilāriem. Pirmais attiecās uz iekšzemes atbalstu vai subsīdijām. Nākamā lieta ir tā saucamā dzeltenā kasta, kad tiek pieļauts zināms atbalsts, bet ar stingrāku disciplīnu. Tālāk tiks aicināts samazināt e, šo atbalstu, e, tiks samazināts de minimis e, nosacījums par 50% un tiek uzlikti griesti, kopējie griesti, ko nedrīkst pārsniegt nevienā no uh, atbalstiem, kas varētu izkropļot konkurenci, un tā, tā ir tā zilā kasta, plus uh, griezti atsevišķām produktu grupām, lai novērstu to, ka uh, šie valsts atbalsta koncentrējas uz atsevišķiem ražošanas produktiem. Attiecībā uz tā saucamo zaļo kasti, tas tātad ir atbalsts, kas vispār vispār vai minimāli ietekmē tirdzniecības līdzsvaru. Tātad šeit budžeta ierobežojumi netiek noteikti, bet tiek noteikti zinām disciplīna. Tātad at, um, maksājumu atdalīšana, tad ražošana no realizācijas un pārstrādes. Tālāk tiek paredzēti garāki ieviešanas periodi vai arī atbalsta samazināšana kokvilnas audzēšanā un zilajā kastē parādās jauns elements. Te ir paredzēti tiešie maksājumi attiecībā uz ražošanas ierobežošanu. Tad šis atbalsts arī tiks ierobežots tāpat kā tā saucamā dzeltenā kaste, un otrkārt pēc ASV lūguma zilās kastes aptvērums tiks paplašināts, un ASV lūdz uh, svītrot nosacījums attiecībā uz produktu ierobežojumiem, ņemot vērā šo anticiklisko maksājumu dabu. Tālāk otrais aspekts - tirgus, piekļuvu tirgumu. Šeit arī ir paredzēta tarifu samazināšana, tāpat paredzēta stingrāka disciplīna attiecībā uz sektoru tarifu kvotām, tarifu paaugstināšanu un tam līdzīgi. Tāpat būs iespēja dalību valstīm identificēt tā saucamos sensitīvos produktus un līdz ar to dalību valsts varēs zināmā mērā aizsargāt savas robežas, tajā pat laikā nepalielinot tarifu kvotas. Tas nozīmē, ka ja tiek palielināta kvota, kvota. Šajā gadījumā tad ir jāpalielina arī kvotu mazākam tarifam. Tālāk. Šī pieeja tika izmantot jau iepriekš, to attīstīja, attīst, izmantoja attīstītās valstis. Iespējams, ka šī prakse pamazām tiks likvidēta, bet, um, ja runājam par piekļuvu tirgumu, tad atkal tiek paredzēti īpaši aizsargu pasākumi attīstības valstīm. Te tiek paredzēts īpašs aizsardzības mehānisms, ko šīs attīstības valstis var izmantot. Tas šādu pasākumu ieviešana ir atkarīga no apjomiem un cenām. Un nu, vēl ir vesela rinda citu nosacījumu, kas, protams, ir labvēlīga attiecībā uz attīstības valstīm. Tālāk par konkurence eksporta jomā. Šeit mēs paredzām eksporta subsīdiju atcelšanu līdz 2013. gadām. To prasīja gan eksportējošās valsts, gan vesela rinda attīstīto valstu un jaunatīstības valstu. Tajā pat laikā mēs gribētu veicināt eksporta stimulus, piemēram, eksporta kredīta programmas, eh, īpašu uzņēmumu veidošanu, kas varētu izmantot valsts garantijas eksportam. Kaut arī šī tehnisko pasākumu pakotne uh, E, ir tāda labi pārdomā. 2008. gadā mums neizdevās panākt vienošanos. Lamī kungam izdevās panākt pakotnes vienošanos 2008. gada 29. jūlijā par vairākiem lauksaimniecības un arī nelauksaimniecības jautājumiem. Būtisks progress tika panākts tādos jautājumos, kā kopējo sliekšņu uh, līmeņu konsolidāciju tirgu kropļojošiem pasākumiem, tālāk par augstāku tarifu samazināšanu un tā tālāk. Bet mums neizdevās pierunāt pārējās dalību valsts pieņemt šo darījumu Bet it parādījās arī tie jautājumi, kuros eh, būtiski nesakrīt dalībvalstu viedokļi. Piemēram, Indija eh, īpaši izteicās eh, pret to, ka šie piedāvātie pasākumi nav pietiekami operatīvi. Tālāk ASV pauda savas bažas, ka uh, elastība, kas tiek piedāvāta atsevišķām valstīm, neutralizēs liberalizācijas eh, pasākums attiecībā uz tirgus pieejamību. Izvērtējot Eiropas Savienības pozīciju attiecībā uz kopējo lauksainicības politiku, varētu teikt sekojošo. Par subsīdijām kopumā būtu jānodrošina dohts mm, nosacījumu ievērošana, kas ir mazāk eh, vērsta uz eh, cenu politiku un kas arī principā mainījās Dohas eh, sarunu raundu laikā pietuvinot šos nosacījumus Pasaules tirzniecības organizācijas nosacījumiem. Tāpat eh, mums saglabājās iespēja eh, sniegt atbalstu, kas, protams, varētu mainīt, teiksim, izkropļot esošo tirzniecības līdzsvaru, um, bet um, es domāju, ka Mūsu piedāvātais atbalsts noteikti pietuvosies maksimāli no atļautajam līmenim, tas ir 22 miljārdi eiro uh, zilajā kastē noteiktiem pasākumiem un 40 miljārdi eiro attiecībā uz zaļajā kastē noteikto, tātad 22 miljārdi zilajā kastē. Tālāk tas noteikti būtiski ietekmēs cenu mainīgumu, tajā pat laikā dalība valstis varēs saglabāt savus īpašos aizsardzības pasākums tā saucamajiem jūtīgajiem produktiem. Šādu produktu vidū mēs varētu nosaukt, piemēram, piena produktus, gaļ, gaļas produktus, augļus un dārzeņus. Attiecībā uz eksporta konkurenci un eksporta um, kompensācija atcelšana līdz 2013. gadam. Protams, šeit ir nepieciešams savstarpīgums, tā tad ir jāparedz citas eh, eksporta eh, stimulējošas politikas vai pasākumi. Runājot par iekšzemes atbalstu un subsīdijām, tad ierosinātie dohs nosacījumi paredz būtisks ierobežojums ASV, jo liela daļa no ASV tiešiem maksājumiem joprojām atrodas tā saucamajā dzeltenajā kastē, kamēr lielākā daļa iekšzemes atbalsta attiecās uz zaļo kasti. Kaut arī ir pieejams šis de minimis no, nosacījums, ko būtiski arī ASV izmanto, tas noteikti mainīs atbalsta raksturu uh, ASV un tie pārnesīsies uz tā saucamo dzelteno kasti. Katrā ziņā ASV būs nepieciešams struktūrālās reformas. Tālāk attiecībā uz eksporta kredītiem, uz eksporta konkurenci. Būtiski situācija ir mainīsies pēc tā saucamās uh, kokvilnas lietas un pārtikas atbalsta programmām. Ja runājam par tirgus pieejamību, tad tas ir ļoti svarīgs jautājums ASV. Viņi atbalsta tarifu samazināšanu, bet viņi bija nobrīžies par eh, šiem īpaši elastīgiem pasākumiem, kas tiek atļauti jaunatīstības valstīm. Ja runājam par kopējo ietekmi. Tad šeit es gribētu uzsvērt, ka kopumā kopējaugsnes politikas eh, tiks negatīvi ietekmē, tādēļ, ka palielināsies imports, bet eh, noteikti pozitīvais faktors būs tas, ka uzlabosies konkurence un tiks noteikti stingrāk disciplīna attiecībā uz visiem eksporta nosacījumiem. Tālāk mums uzlabosies pie trešo valstu tirgiem, bet tas būtu jāizvērtē un jāizskat arī kopējās elastības ietvaros, kas tiks piešķirt jaunatīstības valstīm. Un visbeidzot, būtu nepieciešams izvērtēt kopējās lauksaimniecības politikas spēju mit, ma mazināt šīs, šo Dohas nosacījumu negatīvo ietekmi. Tālāk, ja runājam uh, par šo nosacījumu ieviešanu, tad tie būtu jāievieš tieši tā, kā paredzēts. Tālāk par tā saucamo miera klauzulu. Ja sarunas eh, beigsies neveiksmīgi, tad, protams, dostarbības palielināsies, bet ja šīs sarunas beigsies pozitīvi, tad iespējams, ka daudz dalībvalsts meklēs tiesisku risinājumu esošiem strīdiem attiecībā, piemēram, uz eksporta subsīdijām. Uh, Piemēram, tās konkrēta programma, kas tiek deklarēta zaļajā kastē patiesībā izkropļo tirsniecību un uh, ir diskriminējoši, tad mm, tā varētu tikt pārskatīt vai aic, varētu aicināt to pārskatīt. Eiropas, es atvainojos, ASV varētu prasīt jaunas miera klauzulas noteikšanu Un tas varētu būt it īpaši svarīgi, ņemot vērā neseno judikatūru PTO gan cukuru lietā, gan kokvilnas lietā, un ņemot vērā to, kā to interpretēja apelācijas tiesa. Patreiz parametri eventuālajām izlīgumām nav skaidri nodefinēti ir iespējams panākt vienošanos par patreizējo pakotni ar atsevišķiem grozījumiem tādās lietās kā sensitīvie produkti, elastības paplašināšana vai īpašo aizsardzības mehānismu noteikšana jaunatīstības valstīm, kā arī citos jautājumos, kas līdz šim maz, mazāk tikuši apspriesti, bez kas tāpat ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, piemēram, uh, tie jautājumi, kas ASV ir svarīgi, mieru klauzulu. Tālāk, kāda ir situācija kopš 2008. gada decembra? Tas arī ir ļoti svarīgi. Vēl eventuālais iznākums ir uh, saruna bloķēšana. Ir arī citas alternatīvas, piemēram, mini pakotnes, Tāpat varētu būt diskusijas gan daudzpusējas, gan divpusējas, lai noprecizētu tā saucamos elastīgos pasākumus. To ir lūgušas atsevišķas valstis, vai arī, ja sarunas nenovedīs pie pozitīva rezultāta, tad, protams, strīdi PTO eh, būs arvien vairāk un vairāk, piemēram, par iekšzemes atbalstu, par uh, netarifu barjerām. Un noslēgumā, ja runājam par Dohas nosacījumu ieviešanu, tad kā tas varētu ietekmēt kopējo lauksniecības politiku? Pirmkārt, nebūs iespējams atgriezties pie iepriekšējā KLP modeļa, piemēram, augsti importa tarifi, um, apjomīga intervence ar subsīdijām. Tāpat uh, kā LP pielāgošanās saimniecību maksājumiem, ņemot vērā geogrāfiskās zonas, ja ar to nepietiks, iespējams, ka vajadzēs paplašināt patreizējās kopfinansēšanas nodrošināšanas, kā arī savstarpējās palīdzības fondus, tāpat iespējams nāksies noteikt maksājumus mazais sargātajiem sektoriem. Visbeidzot. Lai labāk aizsargātu Eiropas intereses eh, šādā atvērtā vidē, varbūt nāksies eh, plašāk izmantot efektīvas publiskās un privātās partnerības ar Eiropas komisiju. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie a lei, signor Prost. Paldies, Prosta kungs, par šo ļoti interesanto prezentāciju. Tagad mēs jums esam iedevuši tās kopijas. Es domāju, ka būtu svarīgi paskatīties uz šiem izaicinājumiem, jo nākošo tuvāko mēnešu laikā tas būs ļoti svarīgi, jo īpaši ņemot vērā Eiropas parlamenta jauno lomu, kas tam tiks piešķirt pēc 2. oktobra, ja viss norisināsies labi. Es redzu, ka vairāk cilvēki ir gribējuši izteikties. Vispirms eh, vārds Latinfeldē kungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, es labprāt izmantošu iespēju runāt ungāru valodā, kā viena no centrālās Eiropas valodām. Ja mēs padomājam par to, kādus Slovākija ir ieviesis valodas režīmu, nu tad, manuprāt, ļoti svarīgi šodien runāt tieši ungāru valodā, jo tā arī viena no Eiropas parlamentu valodām. Priekšsēdētāji! Eiropas saimnības pamats, uh, uz kā tā virzīja savas sarunas Dohas ietveros, bija tāds, ka mēs tiešām atvēram trīs nozīmīgas nozars. Un tagad lauksaimniecības sektors ir tieši tas, kur mums ir jāpiekāpsies vairāk. Nepiemēram, nu, To nevar pat salīdzināt ar rūpniecības ja pakalpojumu nozari. Tas nozīmē to, ka mēs esam pilnīgi citā situācijā, lauksaimniecības jomā. Un tieši tāpēc līdzinājums darbs un paveiktais lauksaimniecība, manuprāt, nav pieņemams. Un tagad, kad mēs nonākam pilnīgi citā ekonomikas situācijā un pasaulē, šī sistēma ir kļūsi vēl jo svarīgāka. Tāpēc šobrīd uzskatu, ka nec finanšu pakalpojumi, nec um, citi jautājumi, mm, nec pakalpojumu ziņā, nec arī ražošanas ziņā, nec arī, piemēram, eksportu jautājums nav tik nozīmīgs, tik, lai mēs tiešām varētu kaut kā veidā panākt to, lai lauksemniecības uh, nozara tiktu atstāt novērtā. Tā nedrīkst būt. Tieši tāpēc mums tiešām vajadzētu iepazīties nopietni ar jau prezentēto pētījumu. Uh, Un tieši šajā gadījumā mums ir ļoti svarīgi paturēt prātā. Proti. Šeit vissvarīgākais nav paslēpts detaļās, bet gan tieši svarīgi ir aptvert visnozīmīgākos jautājumus, kā mēs varēsim turpināt savu lauksamniecības politiku Eiropā pēc Dohas sarunām. Un līdz šim priekšlikumam nu, mums tikai pasaka to, ka mums ir iespējami drīz jāatrod iespējami labākais, svarīgākais risinājums. Bene, grazie. Ha chiesto... Liels paldies. Mans karsieris kundze ir iz, vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka, ka šīs diskusijas kodolam būtu jābūt pēdējam teikumam, kur sacīja runātāji. Tāda ir runa par vīdi un par valsts un uh, iedzīvotāju sadarbību. Un Eiropas Savienībai PTO sarunās vajadzētu pārstāvēt šīs intereses. Bet uh, šie jautājumi bieži tiek uzskatīti par tādu kā viedokļu apmaiņas iespēju, un mēs neko no uh, šīm sarunām neesam ieguvuši, jo komisija uh, nav viensprāts ar mums un arī par iedzīvotājiem tā daudz nedomā. Un līdz ar to mums ir jāturpina uh, runāt par to, ka tiek uh, pārkāpti līguma noteikumi Vēl ar vienu komisiju mums nav paskaidrojusi, kāpēc nav ieviests kontroli pret eh, trešās, trešo valsts produkti. Un runājot par cikliskajiem maksājumiem, tie tā tad no zaļās kastes pāries eh, zilajā kastē. Tātad mums mazā, būs modulācija, kopēja lauksamniecības politikā mazāk naudas. Es domāju, būtu labi izvērtēt to, Eh, cik lielā mērā citi sarunu vedēji ir, eh, ir izpildījuši PTO prasības. Un kā būtu ar eh, jaunatīstības valstīm - Ķīna, Brazīlija, Indija vai Dienvidāfrika? Tās jau nebūs mūžīgi jaunatīstības valstis. Dažas no šīm valstīm ir lielā mērā jau attīstījušās, un attīstības tempi ir ļoti ātri, un ir arī daudz rezervi. Taču ir liela atšķirība, vai, vai šī bagātība tiek dalīta vispār visi iedzīvotāji vidū, vai vienkārši dažas bagātas ģimenes. Piemēram, ASV tiešais atbalsts netiek piešķirst uh, pienācīgā veidā mums ir jāraugās uz to, kādus eh, pasākumus Eiropas Savienība var pieņemt, ņemot vērā šīs sarunas, un vai, vai PTO tam piekritīs, un kā šie noteikumi tiks ievēroti attiecībā uz konkrētiem produktiem. Ja mēs gribam uh, iestāties par uh, vidi un par uh, pārtikas, uh, par pārtikas nodrošinājumu, Vai tad mums vajadzētu uh, nožņaukt pašiem savus lauksaimniekus ar visiem šiem noteikumiem vai citus, kas uh, neievēro šos noteikumus? E, īpaši runājot par geogrāfiskās silums nosaukumu. Mums jāpārliecinās par to, ka viņi lieto mūsu nosaukums. Liels paldies, Garsies kundze, saka priekšsēdētājs. Jūsu eh, ieguldījums šajā debatē, šajās debatēs ļoti liels. Man vienmēr jādomā, ka mums kā Eiropas Savienībai ir jāraugās uz ASV un jābaidās par to, ka mēs varētu mazināt mūsu ieguldījumu. Es tiešām gribētu zināt, ko ASV administrācija darīs e, šī godīgā e, darījuma sakarā, jo ASV ir e, gatava izdod 7, 7 miljonus dolāru lauksaimniekiem. Un ASV ir tikai 2,2 miljoni zemnieku. Es domāju, ka jūs pavisam skaidri norādījām, kas mums būtu jārāda. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī par sagatavotu ziņojumu tas tiešām nu, parāda to, kā lai Eiropas lauksaimniekiem būtu svarīgāk, lai tiktu panākt saprātīgi noteikumi pasaules tirdzniecības ietveros, nekā visu laiku noslēgt divpusējos līgumus. Jo tad mums sanāk, ka visu laiku nemitīgi jāpiekāpjas kādam, bet mums tiešām jānodrošina godīgi nosacījumi. Un kas jau arī šajā ziņomā, diemžēl, atkal neatspoguļojas, nu, es visu gan neesmu izlasījis vārds vārdā, varbūt, ka kaut kur vēl ir rakstveidā, tas tomēr. Uh, ierakstīts, bet, proti, es nedzirdēju atsauci uz PTO standartiem. Netiek norādīts, kā PTO standarti būtu vispārīgi. Tas, kas tikai, ka tie vispārīgi principi, nu labi, tas ir par mazu. Mums tomēr jāpanāk to, ka ir šie vidas standarti, dzīvnieku aizsardzības un patērētāju aizsardzības standarti skaidri norakt, noteikti un ka tie ir saistoši. Man kolēģi jau iepriekš arī norādīja, ka nav jau runa tikai par komisiju kas ir tagad pret Eiropas lauksamniekiem. Un par to, kā jūs viņam iespiežat uh, ausīs vai kur citur attiecīgas identificēšanas numurus. Es pats esmu bijis Brazīlijā un ļoti labi zinu, kā tur tiek, um, kā tur tiek risināts, piemēram, lielu identifikācijas jautājumu, kur daudz bieži vien vispār netiek identificēti, bet pēc tam tikai tiek noslaktēti un uh, un tiek nosūtīti uz Eiropu, bet vai tur var nodrošināt šo izsekojamību, par to es tiešām esmu mm, dziļās šaubās. Mums vienmēr būtu jānodrošina, lai mūsu lauksaimnieki šajā kopējā tirgu nodrošinātu godīgus vienotus noteikumus visā pasaulē. Būtu nepareizi, ja mēs vienmēr kritizējam Eiropu par to, ka mēs kropļam tirgu. Bet es jau taču iepriekš saucu šos tirgus Eiropa 90% eh, nodrošina šos eh, no Eiropas, Āfrikas eksporta un arī tāpat no Dienvidamerikas. Un ja te nebūs Eiropieši, tad tie būs amerikāņi vai kanādieši, kas pārņem šos eksports uz Āfrikas valstīm. Un lūk, mēs tagad gribam runāt par brīvo tirzniecību, bet pamēģiniet, kā. Ka um, Vācu Bavārijas uh, desmit tirgotājus sāk darbību ASV. Nu, jums nemaz tik nekas neizdosies, bet mēs te runājam par atklātājiem tirgiem, kas īstenībā ir gandrīz pilnībā slēgti tirgi. Bet to, ja jūs gribat kaut ko vienkārši te mums tāds aizmalēt, nu tas nesanāks. Mums ir vienkārši jārunā, kā to varētu atrisināt. Helmuts Kols bija liels Eiropietis. Un reiz Vācijā lielā sanāksmē, kur bija vairāk tūkstoši cilvēki, viņš pateica sekojošo. Es vēlos panākt to, lai būtu tiešām vairāk importēt pārtika uz Eiropu, kas tikt importēt uz tādiem pašiem noteikumiem kā mūsu eksports, jo īstenībā bija absolūts klusums jo lauksamnieki neko nepateica, bet vēlāk izrādījās, ka amerikāņi, japāņi un dienvidkorejieši drīkst sūtīt savu pārtiku uz Vāciju, bet, diemžēl, tad eh, atvainojušos automašīnas no visām šīm valstīm varēja pārdot Vācijā, bet Vācijā viņi varēja braukt ar šo auto, ja tas atbild visām tehniskām prasībām. Un tāpēc arī mēs Eiropā runājam par tādiem pārtiks produktiem, kas atbilst visiem uh, augstajām prasībām. Mēs nevaram aizliegt mūsu lauksaimniekiem konkrētas kvalitātes uh, dēļ pārdot konkrēts produkts, bet brazīliešu un citu produktus lūk importēt un viņus pārdot. Lūk, tas ir jākārto daudzas reizes arī sarunās, ka mums jāievēro visaugstākie kvalitātes standarti. Paldies! Grazie, Alberta, grazie anche per il tuo appassionante. Paldies, Alberta. Paldies par šo lielisko ieguldījumu. Tās, nu, tagad tiešām ir karstas debats, un te nav runa par protekcionismu. Mēs negribam protekcionismu, mēs vienkārši gribam, lai visiem būtu vienādi noteikumi. Un mēs gribam vienkārši tikt vaļā no kompetences, eh, no konkurences krupļiem. Lūdzu, Žozebovē. Jā, es gribētu izteikties šajās debatēs, lai arī uh, mans kolēģis te jau runāja par uh, eh, dasām, cīsiņiem, kad starp ES un eh, ASV bija bija vienošanās par hormoniem, ka tie hormoni nenonāks Eiropas tirgū. Tas bija lieliski. Uh, Eh, noteikumi, tomēr mums eh, tiek uzliekts simtprocentīgs nodoklis par to, ka mums bija taisnība šajās sarunās. Man jāsaka, tas mazliet žēl, ka tāda ir tā situācija. Novembrī, decembrī, kad Ženēvā notiks sarunas, būs not, eh, apritējuši tieši desmit gadi kopš uh, noticis Sietlas uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas um, runas. Un, 90, um, un bija runa par to, ka uh, visām tām sarunām mērķis vienmēr būs lauksaimniecība. Mēs jau desmit gadus atrodamies šajā uh, Uh, šajā ciklā visu laiku tiek runāts par lauksaimniecību. Manā skatījumā iemesls ir tikai viens - tāpēc, ka lauksaimniecība nav ne leduskapi, ne mašīnas, ne televizori. Bet mēs nevaram runāt par lauksaimniecību tā, kā mēs runājam par rūpniecību. Šos jautājumus nevar izsnākt tādā pašā veidā. Un es domāju, ļoti svarīgi atgādināt, ka mazākā astoņi procenti pasaules lauksaimniecības produkcijas eh, tiek transportēti no viena, no viena kontinenta uz otru. Pirms desmit gadiem šis skaitlis bija 10%, tātad samazinās. Un līdz ar to ir skaidrs, ka mums Eiropas iekšienā, bet arī ar mūsu partneriem ir jārunā par to, kā mēs varam piespiest valstis mainīt viņu uh, lauksaimniecības politika tīri šo 8% dēļ. Galvenokārt, protams, mērķis ir pabarot Eiropas Savienības iedzīvotājs. Bet eh, nevar mainīt lauksaimniecības politikas noteikumus, vienkārši pamatojoties uz eh, tirgus noteikumiem. Un visi Eh, KLP noteikumi ir mainīti eh, ņemot vērā eh, ņemot vērā sadarbību ar PTO, taču PTO līmenī nekas nav mainījies, un tā bija 1992. gadā, 2003. gadā un tā tālāk. Tas ir kaut kāds tāds hipotētisks tirgus, kas reāli neatbilst lauksaimniecības produktu patēriņu tirgumu. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jābūt fundamentālām debatēm, pirms mēs decembrī atsākam sarunas. Tāpat kā ir šī organizācija, kas eh, izskata strīdus jautājumus, ir jau tomēr domājams, ka nav, eh, ka šai organizācijai nav jēgas, jo jo tā, protams, iestājas par uh, bagātajām valstīm, jo tad, ja kāda nabadzīga valsts gūtu pārsvaru, tad, tad uh, šī strīdu risināšanas organizācija neko nevar iesākt, nekādas nevar sankcijas piedāvāt. Līdz ar to uh, tas ir instruments, kas nenodrošina uh, vienlīdzību valstu starpā. Tāpēc skaidrs, ka kārtējo reizi nebūs vienošanās, jo vairākas jaunatīstības valstis nepieņems jaunus noteikumus. Venire Luis, Luis Capra Santos. Luis Capra Santos, lūdzu. Jā, protams, šis ir ļoti svarīgs tēmats, kas pieprasa fundamentāls debates. Taču es domāju, šis nav īstais brīdis un vieta par to runāt. Tie ir elementi, te, protams, ir elementi, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs varētu sniegt savu ieguldījumu tālākajā diskusijā. Eh, man, protams, jāatvainojas, ka es pasaku un pateicos par lielisko priekšlasījumu, tomēr es, man vēl nebija iespēja eh, kārtīgi to izstudēt. Ir jāpadomā mums, kā parlamenta iestādēji, pirms mēs eh, uzņemamies šo koplēmuma atbildību. Mēs tikām aicināti gan vietējā, gan pasaules līmenī izmantot mūsu lielo zināšanu uh, loku, lai mēs varētu uh, īstenot pasākums saistībā ar klimata izmaiņām un arī pasaules tirzniecību, kas mums, protams, ir jāreglamentē. Tā to teica uh, es kolēģis. Tā tad būtu anarhistiska tirzn, pasaules tirzniecība, kas, kurā mums būtu jāievieš kārtība. Mums ir skaidri jārāda, jāraida signāls, ka mēs esam gatavi diskutēt, jo, jo ASV jaunā administrācija ir uh, vieš liels cerības arī mūsos tiek runāts par eh, kopējās lauksaimniecības politikas eh, reformu šīs, šī sasaukuma laikā, protams, tādā veidā mēs tuvosimies savu mērķu sasniegšanai. Runājot par eh, kolēģi Morābu, kurš mums runāja par sociālo faktoru piešķirot atbalstu Protams, ka šis priekšlikums ir ļoti labs. Jau vairākus gadus uh, ir centieni panākt šīs izmaiņas. Uh, Kopējā lauksamnīcas politika mums ļautu panākt uh, vienošanos, kas visiem būtu pieņemama. Ir nepieciešams, lai visi runātāji visos līmeņos panākt vienošanos, kas būtu pieņemama visiem. Grazie, Luis. Chiude la serie di interventi McGuinness. Paldies, un tālāk došu vārdu McGuinness, kas arī noslēgs šo sarunu raundu, un tad vēl vārds būs komisijai. Lūdzu, jā, paldies priekšsādātājiem. PTO nav nekur pazudus. Tad, kad mēs risinām sarunas. Mēs to apzināmies. Un tagad lūk atkal tie paši priekšlikumi, kurus mēs nu vēl neizskatām. Es domāju, jāpievienojas tiem kolēģiem, kas runā par svarīgiem standartiem Eiropas Savienībā, kurus mēs pieprasām Eiropas Savienībā, bet nekādā veidā nespējam panākt pasaules tirdzniecības organizācijas atzīšanu. Un sanāk, ja mēs runājam par saviem ražotājiem, tad mēs pieprasām, lai viņi, eh, zinām, veidā nest upurus starptautiskās tirdzniecības vārdā. No otras puses, mēs tomēr runājam par to, kā mēs importējam pārtiku, kas ir ražot pilnīgi citiem standartiem. Mēs runājam par gaļas ražotājiem, pienražotājiem, dažādu veidu citu kultūru audzētājiem, un mēs taču runājam par nopietniem sarežģījumiem šorīt ārkārtīgi sarežģītā ekonomiskā situācijā. Un ja šīs sarunas, ko tas nozīmēs Eiropas Savienībai, lūk, mēs šobrīd redzam, šis ietekme ir negatīva Lai gan, protams, ir zināmi pozitīvi signāli arī, bet man visvairāk satrauc jautājums par KLP iespējām tiešām kaut kādā veidā absorbēt Dohas iznākumu negatīvo ietekmi uz īpaši jūtīgiem produktiem. Mēs runājam par budžeta sadaļām, par dažādu veidu fondiem, kopējā lauksimnieks politikā un tam līdzīgi. Mēs redzam vairākas nozares, kas um, jau Frants Frišers uh, solīja mazāku regulējumu un labākas cenas tirgu, bet diemžēl tāds nav noticis lauksaimniecības sektorā. Tāpēc mums ir jāpārdomā, kā mēs tiešām varam mm, menedžēt lauksaimniecības produktus. Mēs esam bieži vien norādījuši, ka mums ir vajadzības sāk ražot vairāk pārtiks Eiropā, bet tie zemnieki, kas savukārt ražo pārtiku, nevar izdzīvot. Es ceru, ka komisija tiešām varētu ņemt to vērā. Labi, mēs sakām, klimata pārmaiņu apturēšana ir nozīmīga politika, bet varbūt tomēr vajadzētu paskatīties plašāk un nāk klajā labiem priekšlikumiem, varbūt pat altruistiskiem priekšlikumiem par zemniekiem, nedaudz domājot arī par savu interešu aizstāvību sarunās. Sanāk, ka mēs visas kārtas liekam galdā, un toreiz jau tā darījām, un tagad atkal to darām, un pieprasām arī citām pusēm spēt panākt vairāk. Nu, ja mēs nevaram panākt vienošanos šajās sarunās, tas, protams, nebūs tik kaitīgi Eiropas ražotājiem, bet mums arī reizē jādomā par patērētājiem. Paldies! Paldies, Maginas kundzei! Un tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim Trajokungam. Lūdzu! Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par uh, man doto iespēju izpētīt šo atzinumu. Mēs to saņēmām nesen, mēs vēl uh, nevaram uh, to komentēt, jo tas tiešām ir liels darbs, kas te ir ieguldīts, ieguldīts kur ir sniegts pārskats par sarunām ar PTO man vajadzētu to kārtīgāk izstudēt, un tad es jums varēšu sniegt eh, paskaidrojumu savu viedokli par to. Paldies! Paldies! Paldies! Līdz ar to arī mēs esam, ja citu vairs neprasa vārdu. Tad paldies pētījuma autoriem un visiem, kas piedalījās diskusijās. Šīs diskusijas atklāja to, ka kā nu ir šī situācija un kas varētu sekot tālāk. Labi, tālāk nākošais darba kārtības jautājums, protams, septītais Brazīlijas lielaugaļas imports. Nu, mēs īstenībā vēl šo jautājumu neesam izskatījuši, bet Herans Garcijas kundze pieprasīja šo informāciju un ņemot vērā aģentūru, kas atrodas Dublinā, sagatavoto informāciju par šo gaļas importu. Mēs tad līdz ar to tagad varam šo tām jau pieskaties. Un līdz ar to arī varu sveikt um, Dublinas aģentūras pārstāvi, tāpat arī um, pārstāvi no pārtīks veselības ģenerāla direktorāta, kas varēs mums ziņot par attiecīgajiem fitosanitārajiem prasībām Brazīlijā un kā tā veidā tas ietekmē Eiropu. Ja jums būs vēl konkrēti jautājumi, tad arī tos varēs mums atbildēt mūsu eksperti. Proti, mēs, protams, dzirdēsim to, ka ir konkrēti noteikumi, kas ir jāievēro. Katrā ziņā vēl arī gribu arī norādīt jaunajiem deputātiem, kas varbūt šo jautājumu nepārzina īsti, proti to, kā iepriekšējā gadā bija masīva tāda gaļas imports no Brazīlijas, kas īstenībā bija diezgan sarežģīts gadījums, jo mēs nespējam tam izsekot līdz galam to izcelsmes veidu noteikt, līdz ar to noteikti ierobežojumi ir ņemti vērā tikai ļoti daļēji. Tas nozīmē, ka atsevišķas produktu pārstrādes nozars neievēro visas normas. Un īstenībā šobrīd mums ir spēkā tāda kā blokādes situācija. Ir jau, protams, labi, ja mēs šos jautājumus ņemam vērā, ņemot vērā konkrēti sarežģījumus tirku. Sarežģīt arī tāpēc, kā ir jāievēro visi daudzie noteikumi, par ko runām iepriekš, proti Eiropas lauksamniekiem šī sarežģītā situācija, un līdz ar to ir vēl interesanti jāskatās, kā to ietekmē Brazīlija. Tas ir mīs kopsavilkums, bet tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, lai mēs zinātu vislabāko, eh, visaktuālāko informāciju. Lūdzu, Everkungs, jums vārds. Yes, thank you, Mr. Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos vispirms, pirms ķeramies pie Brazīlijas, nedaudz paskaidrot, kāda ir šī situācija lielo pagaļas importu ziņā kopumā. Mums ir noteikti ļoti stingri importu nosacījumi attiecībā uz šādu gaļas importu. Uh, Un vissvarīgākie no šiem nosacījumiem ir tieši par mucu un nagu sārgu. Un mums ir bijuši ļoti trūkta pieredze pagātnē, un tieši tāpēc izstrādās šādi jauni noteikumi, kas ir ļoti stingri attiecībā uz izcelsmes valstīm. Šajā, no tām valstīm, kuras ir skārušās šī slimība iepriekš. Savukārt, ja tiek konstatēts, ka valstī ar vien um, piemēram, pagājušā gada laikā šāda slimība ir bijusi konstatēta, tas nozīmē, ka um, ir spēkā spēcīgi notiekumi. Un jūs paskatāties uz pasaules karti, tad Ziemeļamerikā, tā ir Kanāda un ASV, attiecībā uz Dienvidameriku mums ir iespējas importēt gaļu no Urugvajas, Paragvajas, uh, Brazīlijas un Argentīnas. Āfrika mēs importējam no Āfrikas dienvidu daļas, tas nozīmē Dienvidāfrikas republika, Namībija un Botsvāna, un no tad vēl arī Jaunzēlanda. Tās tad ir vienīgās valsts, no kuras mēs tiešām pieļaujam lielopgaļas importu Eiropas Savienībā, ņemot vērā šos ierobežumus, ko es noteicu attiecīgi uz mūsu un nagu sēgu. uz šī fona mums, protams, arī ļoti spēcīgi noteikumi attiecībā uz visām trešām valstīm, arī uz atliekvielām, un visas tās valsts, kas vēlas um, importēt, eksportēt tad, gaļu uz Eiropas Savienību, ir arī jāpakļaujas ļoti svarīgi šiem prasībām attiecībā uz atliekvielām. Mums arī konkrētie noteikumi, kurus izstrādājas veselības organizācijas aģentūra, un te par lielo kauķermeņu importu uh, Eiropas Savienībā ir arī izstrādāt ļoti precīzi prasības. Turklāt viss imports, protams, ir saistīts ar certificēšanu, kuru ir parakstījis uh, izcelsmes valsts oficiālā amatpersona veterinārajās dienestām. Un ir izveidot šādu harmonizētā kontrolas sistēmu uz Eiropas saimnības ārējās robežas, kur visa gaļa tiek pārbaudīta pirms tā tiek laista iekšējā tirgū. lai nodrošinātu augstāko drošības un nekaitīgumu garantijas, mēs esam arī ieviesuši papildus prasības attiecībā uz dažādu veidu um, barības ielām. Ka nedrīkst nekādā ziņā pienākt dzīvnieku kanibālismu, um, lai netiktu atkal tās izbarot tālāk at, um, dzīvniekiem. Piemēram, mums ir bijuši Vācijā gadījumi vai arī Nīderlandē, kur šīs sērgas tieši uh, no, izrietē no šī dzīvnieku kanibālisma. Mums ir bijuši vairāki drošības pasākumi, kas tad ir ieviesti, lai nodrošinātu um, mūsu dzīvnieku labklājību, labturību. Sākot no 2008. gada ir īstenots vairākas inspekcijas Brazīlijā, un komisija tā rezultātā nolēma uzlikt ļoti stingrus nosacījumus lielopus gaļas importam no Brazīlijas. Tas nozīmē to, ka viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir, ka mēs e, jau jābūt bez kauliem un nogatavinātai. Tas nozīmē to, ka ja kādā veidā vīrus, nago mucēgas vīrus būtu vēl um, ieviesies, tad to uzreiz varētu likvidēt. Starptautiskās veselības organizācijas aģentūra ir noteikusi gaļas importa un tirzniecības noteikumus, un tātad šī atkalotā un nogatavinātā gaļa ir skaidri noteikts, kā mēs varam izskaust šo sērgu. Un mēs esam līdz ar to arī ieviesuši vairākas drošības pakāpes. Un visi šie reģioni, no kuriem mēs importējam gaļu, ja ir skaidri pateikts, ka nav bijis saskari ar mucu nagu sērgu vismaz vienu gadu, tad tomēr tas nozīmē, ka ir jāievēro vēl pārējie drošības pakāpes. Un tas, lūk, ir šis, ko es teicu, atkalota un nogatavināta gaļa. Tikai, tikai tādu gaļu mēs importējam, pieļaujam importu. Turklāt mēs norādām arī, ka kautuvēs, lokautuvēs ir jābūt iespējas identificēt gaļas izcelsmi vismaz 40 dienas iepriekš. Un tas nozīmē, ka ir jāaiziet arī inkubācijas periods, un šai gaļai ir jāpaliek reģionā vismaz 3 mēnešus. Tas ir vēl papildus nosacījumi, kas ir attiecināmi uz lielopgaļas importu no Brazīlijas. Tas nozīmē, ka šīs 90 un 40 dienas tiek ievērotas, mums tomēr ir jāpanāk uzticamība. Lai mēs vienmēr varētu nodrošināt šo izsekojamību, un sākot no 2007. gada, mums, kad jau bija arī 2008. gada sākumā, papildus pasākumi, papildus nosacījumi attiecībā uz gaļas importu no Brazīlijas. Kādi ir šie nosacījumi? Šie papildus nosacījumi papildus jau 40 un 90 dienām, ko es nu pat paskaidroju. Papildus vēl ir tad prasība, ka visiem dzīvniekiem ir jāpierāda izcelsme no konkrētām saimniecībām, kuras jau iepriekš akreditētas, jeb, nu, kuras ir saņēmušas uh, inspekciju atļaujas. Tas nozīmē, ka visām šīm saimniecībām jābūt reģistrētām. Uh, un jābūt atspoguļotām datu bāzēs, lai varētu nodrošināt pilnību, pilnīgu izsekojamību. Papildus šīm pap uh, prasībām jau pirms tās tās spēkā bija vairāk nekā 30 tūkstoši saimniecību, kas bija iekļaut šajā datubāzē un kas drīkstēja importēt kaļu. Uh, jau eksportēt uz Eiropas Savienību. Bet pēc papildus inspekcijām, diemžēl, palika vairs tikai simts, aptuveni nedaudz vairāk kā simts saimniecību, kas var eksportēt gaļu uz Eiropas Savienību. Līdz ar to mēs runājam par gaļas eksportu no Brazīlijas. Ja mēs salīdzinām situāciju 2007. un 2008. gadā, tad 7. gadā, lūk, mums bija aptuveni 300 tūkstoši tonu 300 tūkstoši tonu, kas tika importēts no Brazīlijas. Savukārt, pēc šiem papildus pasākumiem mums vairs bija tikai mazāk nekā 10 tūkstoši tonu gadā. Ārkārtīgi drastisks samazinājums no Brazīlijas. Tad es runāju par simts, nedaudz vairāk kā simts saimniecībām. Pirms saimniecība tiek iekļaut šajos sarakstos un to apstiprina uh, vēlāk komisija, mēs pieprasam, lai mums būtu pieejams arī audita ziņojums par konkrēto saimniecību visiem ekspertiem, mūsu ekspertiem. Un tos tās tad vēl tiek papildus pārbaudītas, pirms saimniecība tiešām tiek iekļauta mūsu datubāzē. Šis papildus pasākums tagad ir spēkā nedaudz vairāk kā 18 mēnešus, un jūs redzat, tas ir nedaudz mazāk nekā 1300 saimniecības, kas šobrīd ir reģistrēts mm, Brazīlijā, un Tad no šām 1300 saimniecībām var piegādāt lopus kautuvēm un tālāk importēt uz Eiropas Savienību. Bet jūs paskatāt, cik liela ir Brazīlija, un Brazīlija komisijas delegācija devās uz inspekciju milzīgo valsti, lai atzīst to, ka 1300 saimniecības Brazīlijas mēroga valstī tas ir tiešām nav daudz. Pēc tam, kad mēs ieviesām papildus pasākumus, un drošības pasākums pēc 2008. gada janvāra. Arī mūsu inspektori devās uz vietām vairākas reizes, lai tikai zinātu, kāda ir īsti situācija. Manuprāt, tie bija vairāk nekā astoņas misijas, kas devās pagājušo gadu uz Brazīliju ne tikai par gaļu, bet viņi brauc arī, piemēram, par citiem jautājumiem, par citiem produktu veidiem. Mēs zinām, ka Brazīlija ir trešā lielākā valsts, kur mūsu inspektori tik bieži devušies, un pagājušo gadu inspektori nekādā veidā neatklāja. Neatklāja nekāds pārkāpums un līdz ar to nepieprasīja papildus pasākumus no komisijas puses. No otras puses, mūsu inspekcija avio Veterinārais dienas birojs, eh, kas atrodas Īrijā, eh, Grenčā, arī veic savas inspekcijas un nāca klāt ar rekomendācijām, un arī nekādā veidā nepieprasīja papildus pasākumu īstenošanu. Komisija līdz ar to turpina ļoti rūpīgi un uzmanīgi sekot gaļas importam no Brazīlijas, īpaši lai nodrošinātu to, ka šīs tiek pat pilnībā aizsargāti gan patērētāji, gan arī dzīvnieki. Priekšsēdētāji, es ceru, ka es jums devu vispārēju pārskatu par aktuālo situāciju divu pēdējo trīs gadu laikā. Bet katrā ziņā esam gatavi atbildēt jebkuru ja jautājumu. Paldies! Merci pour votre présentation. Je donne la parole à madame. Paldies jūsu prezentā, par jūsu prezentāciju un vārds uh, eh, Karsies kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vai jūs lūdzu varētu uh, paskaidrot, ko komisijas pārstāvs domā ar piesardzīgo komisijas pieeju, jo um, pārtikas um, uh, biroja veiktie pētījumi liecina par to, ka apmēram 50% no eh, saimniecībām, kas mm, Brazīlijā pārbaudītas, neatbild noteiktajām prasībām. Un šajās saimniecībās mēs atklājām problēmas, kas saistīts ar izsakojamību, kā arī redzējām, ka tur strādājošie cilvēki um, neņem vērā izvirzītos noteikumus un prasības. Tā iet runa par veterināriem un citiem uh, cilvēkiem, kas uzrauga uh, darbu saimniecībās. Uh, tālāk. Uh, ir produkti, kas tiek sūtīti no vienas valsts uz trešo, bet tie ceļot cauri Eiropas Savienībai bez nepieciešamiem certifikātiem. Ļoti bieži šo produktu izcelsme ir no teritorijām, eh, no kurām nav atļauts eksports uz Eiropas Savienību. Līdz ar to mums ir jābūt iespējai arī pārbaudīt šīs tranzīta kravas tādēļ, ka tās var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai, tieši arī no mutes un nagu sērgas viedokļa. Tas, ka mēs konstatējām neatbilstības 50% vai pusē no visām pārbaudītajām saimniecībām, liek mums domāt, ka uh, arī pārējās saimniecībās situācija ir līdzīga. Kaut arī šī gadījumā mēs redzam, ka gaļas eksports uz Eiropas Savienību ir atļauts. Un ja 50% no pārvaldības saimniecībām eh, problēmas ir nopietnas, tad es domāju, ka nebūtu taisnīgi un godīgi mums prasīt, lai mūsu gaļas ražotāji ievēro ļoti striktus standartus, tajā pat laikā nepiemērojot šo standartus un prasības trešo valstu eksportētājiem. Tādēļ es gribētu vaicāt komisijai, kādēļ ņemot vērā eh, šo neatbilstību, šos pārkāpumus, eh, kādēļ jūs domājat, ka mēs nedrīkstām aizliegt eksportu no Braz Brazīlijas? Kā komisija var teikt, ka viņi pilda savu pienākumu, tas ir pasargāt mūsu mūsu patērētājs no tik acīm redzam un klāj apdraudējumu. Paldies! Merci, monsieur Smith. Paldies, Smita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties mūsu viesiem no komisijas par šo prezentāciju jo mēs tiešām uh, piedzīvojām ļoti daudz pārsteigums un lietas attiecībā uz uh, Brazīlijas lielopgaļas importu stāstu. Un man ir liels prieks, ka šodien mēs esam panākuši, zinām, progresu, tātad mēs uzraugām mūsu zemnieku, zemnieku uzraugu mūsu, jūs uzraugat Brazīļus, bet tomēr īrijas gaisa ražotāja asociācijā joprojām ir liels šāps un varšas attiecībā uz lielopgaļas izsakojamību no Brazīlijas. Un, kā jau Garcijas kungs eh, stāstīja, joprojām šis jautājums ir smags neatrisināts. Tas, ka no 30 tūkstošiem saimniecību mēs esam nonākuši līdz uh, vairāk nekā tūkstotīm saimniecību, kurās ir šī uh, Eh, no kurām tiek eh, importēta lielopu gaļa, tomēr gribētu teikt, ka tas nav likvidējis šos neatbildētos jautājumus. Tas, ka 50% gadījumu saimniecības neatbilst izvirzītajām normām, liek man uztraukties. Un man šķiet, ka ir pamatoti, ka mēs uzraugām jūs un uzdodām maksimāli daudz jautājumus, jo ir atšķirības starp uh, vienkārši neatbilstību līdz uh, svarīgiem higienas pārkāpumiem, vai šī neatbilstība nozīmē to, ka trūka daži dokumenti, vai arī, ka nevarēja izsakot, piemēram, veselam ganāmpulkam. Jo neatbilstības, es gribētu zināt, kādas ir tās neatbilstības, jo katrā ziņā mūsu lauksaimnieki gan īrijā, gan Skotijā ir tiešām nobežījušies. Man nav nekādas problēmas, ja eh, imports no Brazīlijas atbilst tieši tādam pašam standartam, kādu mēs izvirzam mūsu gaļas ražotājiem. Paldies! Merci, monsieur Des. Paldies, Desīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Par šo Brazīlijas jautājumu es jau iepriekšējais reizes esmu izteicies. Un es ļoti labi arī zinu, kādus pūles tas prasa komisijai. Arī reaģēt uz mūsu pieprasījumiem. Es tikai gribētos, lai mēs izvairītos no situācijas, ka visur vainojam Brazīliju. Ir vēl citas valstis, kurā vēl jau lielāka trūkuma konstatējumi. Un tomēr gribu pateikt sekojošo. Es biju pats Brazīlijā un esmu arī aps, apsekojis vairākus kautuvis, lopkautuvis Un mēs redzam, ka tās lokautos ievēro visus Eiropas standārts arī attiecībā uz higienu. Savukārt trūkumi ir citur. Pirms lopi nonāk lokautuvē. Mums īstenībā vajadzētu uzfilmēt un parādīt, un kā mēs arī darījām, par to, kā tiek dzīvnieki transportēti uz lokautuvēm. Un te nu lūk ir citi standarti, kas nav ievēroti. Un mēs vienkārši tā nevaram akceptēt. Ja es skaidri redzam, kā Eiropā mēs ļoti rūpīgi sekojam, lai tiktu izskaust visi trūkumi, un pēc savukārt ļoti dāsni attiecamies pret citām valstīm. Tas ir ļoti netaisnīgi iet pret tiem mūsu zemniekiem, un arī dzīvnieku labturības jautājums tiek pilnībā ignorēts šajās valstīs. Tāpēc komisija tomēr vajadzētu ieguldīt papildu centienus un pūles lai panāktu to, ka visi uzņēmumi arī šajās valstīs ievēro augstos standarts. Un mums arī vēl citi piemēri, piemēram, ja Eiropā un Brazīliju mēs salīdzinām, ja pie mums kāds lauksaimnieks ir, piemēram, kāds lauku uh, stūrīts 50 hektārus vienkārši nu, neapsaimnieko saskaņā noteikumiem, un savukārt um, Brazīlija 120 tūkstoši hektārus pilnībā apsaimnieko nepieņemam veidā, tad viņam nekas nedraud par to. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepieņemams uh, situācija. Mums tiešām vajadzētu aktīvāk sekot par to, kādas ir šīs lauksaimniecības metodas un atšķirības. Piemēram, pie petrolīnas tur ir lielā upe, kas ietek klusē okeānā. Un ja tā tiek izmantota tik daudz ūden, platību aplūdeņošanai tik lielā mērā, ka līdz Atlantijas okeānam vispār vairs nenonāk ūdens. Tas taču ir pilnīgi nepieļaujami. Piemēram, savukārt Vācijā, ja ir mm, Eiropā, kur lauksaimnieki ņemtu tik daudz ūdens, ka mm, Donavā vācieši sāktu, bet līdz tātad vairs Budapeštā vispār nebūtu ūdens, tas būtu pilnīgi taču nepieņemam. Tā mēs tā Eiropā nekad nepieļautu, bet lūk, Brazīlijā viņi var rīkoties kā grib. Uh, Tāpēc mēs tomēr lūdzam, lai komisija tiešām ļoti stingri pieturās pie saviem nosacījumiem. Paldies! Merci, uh, Madame Maginis. Paldies, Maginis, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es pilnībā atbalstu Desu kungu pēdējo komentāru. Vides komitejā šorīt no rīta tika runāts par lauksaimniecību un klimata izmaiņām un Amazoni un uh, lietus mežiem. Es domāju, ka mums būtu nepieciešama tāda kopīga nostāja ne tikai ar komisiju, bet uh, vispār Eiropā par to, mm, kā mazināt uh, klimata izmaiņu negatīvo ietekmi tā tālāk. Runājot par šo ziņojumu. Tad, tad bija 30 tūkstoši ganāmpulki vai saimniecības, no kurienes varēja importēt eh, lielopu gaļu, un tagad eh, tie ir tikai 30, eh, vairāk nekā 1300. Jā, protams, lai to panākt bija nepieciešams politiskais spiediens. Tajā pat laikā es gribētu dzirdēt sīkāk par šīs inspekcijas vai pārbaudas rezultātiem, jo es, piemēram, lasīju, ka no 12 pārbaudītajām saimniecībām sešās tika atklāts neatbilstības. E, trīs veica krāpni, krāpniecisku darbību attiecībā uz mm, marķējumu un izsakojamību. No mūsu viedokļa raugoties, tie ir ļoti smagi pārkāpumi, un, piemēram, ja kāds mūsu zemnieks tā darītu, viņam vispār tiktu konfiscēts viss ganāmpulks. Tā kā es domāju, te ir jautājums par to, ka ja mēs uzskatām, ka šie standarti ir svarīgi, tad arī tie ir simtprocentīgi jātiecina gan uz uh, gaļas ražošanu Eiropas Savienībā, gan arī uz importēto gaļu. Es gribētu dzirdēt arī argumentāciju. Un vai komisija uzskata, ka veiktās pārbaudas god patiesu priekšstatu presošo situāciju? Es esmu bijusi Brazīlijā un es redzēju, ka tur bija ļoti daudz uh, lopu bez um, uh, šī, šī, šī marķējuma. Uh, Un es gribētu arī dzirdēt detalizētākus secinājumus, un vai tiešām nav nepieciešami kaut kādi tālāki pasākumi. Varbūt, ka es esmu pārpratus sniegto informāciju, bet es esmu joprojām nopietni nobežījusies pār šo sadarbību. Mēs daudz dzirdam par to, ka kompetenta institūcijām eh, tiek uzticēts veikt inspekcijas, bet cik kompetentas ir šīs iestādes Brazīlijā un cik eh, objektīvas tās ir attiecībā uz saviem lauksaimniekiem. Paldies, Niklsona kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir zināms problēmas ar to valodu, ko komisija lieto savā ziņojumā. Piemēram, jūs atsaucaties uz nelieliem trūkumiem un uz būtiskiem trūkumiem. Un tieši šeit man ir problēma. Es klausījos komisāras teikto šorīt no rīta un tālāk bez kungu, un es eh, no vienas puses varu piekrist tam, kas tiek teikts. Tad, kad es runāju ar saviem zemniekiem, viena lieta ir skaidra. Viņi saka, ka viņi nav pret gaļas importu, bet tā ir jābūt ražotāji atbilstoši tiem pašiem standartiem, kas jāievēro mūsu zemniekiem šeit, un te nevar būt nekādas atkāpes vai novirzes. Dažādi standarti nav pieļaujami. Man šķiet, ka šis ziņojums atkārto iepriekš iepriekš bra, izteiktos solījumus, ko deva Brazīlijas iestādes un ko tās nav pildījušas. Un es gribētu vaicāt tieši. Vai mēs varam uzticēties Brazīlijā lietotajai lielopu izsakojamības sistēmai? Jo tad, kad es lasu ziņojumā, kur ir teiks, ka no apmeklētajām saimniecībām 50% neatbilst uh, prasībām. Un jūs norādāt, ka atbildīgais veterinārs ir uh, viltojis uh, lopu pārvietošanas dokumentus un ir uzlicis zīmogs ar atpakaļejošiem datumiem, mums, ja tas tiktu atklāts Eiropā, tad, kā jau tik norādīts, um, zemnieks saņemtu smagu sodu. Tāpat, uh, piemēram, 14, ar 14 mēnešu novēlošanos uh, tiek nosūtīta informācija uh, par um, marķētajiem lielopiem. Es domāju, ka Brazīlija jau tā at, e, piedāvāja mums 12 labākās saimniecības, un šajās 12 labākajās 50 neatbilst standartam. Tad man uh, rodas dabisks jautājums, kā izskatās pārējās saimniecības. Un man ir jāsaka komisijai, vai nebūtu pēdējais laiks beigt šo šarādu, ka mēs dodamies uz Brazīliju un pārbaudām saimniecības, kas nekad neatbilst standartam. Jo mani zemnieki man skaidri un gaiši pasaka, mēs neakceptējam neko, kas tiek ražots neatbilstoši mums noteiktajiem standartiem. Un tā arī tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. To mēs nevarām saukt par nebūtisku vai nelielu neatbilstību. Tie ir nopietni pārkāpumi. Es domāju, mums nav pieļaujami šādos apstākļos lielo apgaļas importēšanu no Brazīlijas. Paldies, un tagad bija Šafkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, uh, Nikolēsku kungs. Uh, Dargie kolēģi, uh, pateicos, ka man ir iespēja izteikties pirmoreiz jūsu priekšā. Es, es šorīt par vēlu pierakstījos, jo es nebiju brīdināts, ka tad, kad ir komisāri, tad ir jānāk agrāk. Un e, te mēs esam apsprieduši e, būtiski nekonsekvento un nepareizo politiku attiecībās ar, politiku, ar Brazīliju šajā jautājumā. Es tiešām ļoti ceru, ka neviens mūsu komitejas ietvaros neuzskata, ka Eiropai vajadzētu diktēt savus normas vides jautājumos ar vienīgo mērķi sodīt eh, mūsu lauciniekus. Es saprotu, ka galvenokārt, es domāju, viss piekrīt tam, ka galvenokārt ir runa par mūsu patērētāju aizsardzību. Tāpēc vajadzētu paskaidrot, kāpēc šis mērķis ir aizsargāt patērētājs. Kāpēc mēs eh, piemērojam normas eh, cilvēkiem, kas ražo produkciju šeit, nevis citur? Ja mēs esam vienā sistēmā, kur mēs nepiemērojam vienādas normas pilnīgi visiem, kas eh, pārdod e Eiropas Savienībā, tad mēs vienkārši krāpjam. Eiropas Savienības līmenī pieņemtajiem noteikumiem jābūt spēkā attiecībā uz visu produkciju, kas šeit nonāk. Un tas attiec gan uz tiem, kas skropļo noteikumus eh, no Eiropas, gan arī tie, kas ir no citām valstīm. KLP reformas ietvaros mums ir jāveltī uzmanība tam, lai normas būtu ievērotas visur. Komisija šorīt mums skaidroja, ka uh, ģenetiski modificēto uh, produktu sakarā nevar, nevar mānīt uh, patērētājs. Tam es pilnīgi piekrītu, jā, ļoti labi. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, un arguments Eh, ka tas tā kā būtu protekcionisms, man liekas, pilnīgi nepareizs. Visas normas, kas ir izveidotas, ir ar mērķi aizsargāt patērētājs. Un tāpēc aizsar, novērsties no šīs aizsardzības, tas ir vienkārši uh, anulēt jebkādas reglamentējošas darbības. Paldies! Paldies, Bešūkungs! Agņūkungs, lūdzu! pardon. Thank you, Chairman. I'd like to support... Paldies, priekšsēdētāji. Es varētu, gribētu turpināt tikpat cīniski kā citi. Es gribētu varbūt komisija vienkārši uh, nomet kādu rakstāmo uz kartes un tad izlēma, kur viņi dosies pārbaudīt veiksels inspekcijas. ir zināms, ka notiek uh, savu veidu kanibālisms, uh, ka tiek izbarota viena lopa citiem. Bet jautājums, kā šo problēmu risināt? Delangis kundze, lūdzu. Es arī gribētu pateikties Eiropas komisijai par tās sniegtajiem paskaidrojumiem, bet liekas, ka šis ir bezgalīgs stāsts. Mēs esam veltījuši diezgan daudz laika ar šo, šim te Brazīlijas stāstam, taču jāsaka pavisam atklāti. Jums ir taisnība, ka mums ir jāuzlabo situācija, un Eiropas komisija ir runājusi vienbalsīgi šajā jautājumā Taču tas saistīts ar to, ka Eiropas parlaments e, izdarīs spiedienu uz e, Eiropas komisiju. Ja kāds e, lauksaimnieks man jautā par to gaļu, kas nonāk mūsu plauktos no trešām valstīm, vai tādi ir pakļauti tām pašām normām, kas Eiropas Savienības ražojumu gaļu, tad, ja es izlasu ziņojumu, tad atbild būtu šādi. Jā, taču kā jau jūs zināt, lauksaimniekiem tāpat kā man nepatīk atbilde jā, taču viņi grib atbild jā vai nē. Skaidrs jā. Ja mēs to nevaram dot, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība vienkārši nav savu uzdevumu augstumos. Tad vai mēs paskatīsimies uz rezultātiem šai ziņojumai? Jā, mēs uh, esam sasnieguši uh, zināmu progresu, taču situācija nav ideāla, tas ir tāds puslīdz progress, pa, paraudzīsimies, ko mēs varam darīt tālāk, vai mēs vienkārši teiksim, À, nu, tas ir pietiekoši, sasniegumi ir pietiekoši labi, vienkārši paplasnāšam šo saimniecību sarakstu. Pēc gribētu uzzināt, ko komisija domā darīt nākotnē. Es nedomāju, ka mums būtu jāguļ uz saviem lauriem apgalvojot, ka mums nevajadzētu ieviest intensīvākas pārbaudas, jo man šķiet, ka mēs vēl šādu līmeni esam sasnieguši. Paldies, Hapkinas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es izlasīju šo ziņojumu tāpat kā es lasīju arī citus ziņojumus, īpaši saistībā ar Brazīlijas lielopgaļu. Un vispārējie secinājumi ir tādi, ka situācija ir vispārēji pieņemama. Un man jāsaka, tad ja viens no maniem studentiem iesniegtu šādu ziņām, es to nepieņemtu, jo daudzi deputāti šeit jau ir izteikušies, ka situācija nebūtu nav apmierinoša un es eh, arī varu sveikt šo ziņojumu. Taču, ja jūs izlašāt, izlasāt šī ziņojuma saturu un salīdzināt ar vispārējiem secinājumu, jums rodas iespējas, ka jūs nelasāt to pašu dokumentu. Iespējams, ka es eh, izklausos ciniski, nu, to sakot, taču te ir liela daļa patiesības. Komisija apgalvo, ka, ka centrālajai datubāzei ir e, centrālā datu bāze ir jāuzlaboja, lai uzlabotu efekt, šo pārbaušu efektivitāti. Un kā jau runātājs e, teica, tas ir bezgalīgais e, stāsts, jo tad būs nākošie ziņām no Brazīlijas. Es, un kā jau bija teiks, 50% saimniecību ir bijušas neatbilstīgas. Un, un tad vienkārši jā, inspektori iebaksta uh, kartē un izlēma, kur saimniecība viņa apmeklēs. Man jādomā, ka šis ziņojums ir pilnīgi ziņojumā atainotā uh, situācija ir pilnīgi nepieņemama. Un es domāju, arī citi man var piekrist. Paldies, Glatfeldar kungs. Éppen ahhoz uh, szeretnék csatlakozni, amit előbb. Paldies, es vēlos pievienoties tiem, ko es izskanēju arī no iepriekšējiem runātājiem, un īpaši Albert Tesk teica, tiešām tas ir tāda acu aizmēlēšana. Daudzas problēmas pastāv, piemēram, ar dzīvnieku transportēšanu, un saskaņā ar mūsu nosacījumiem tie nekādā ziņā neatbilst šā prakse. Mums ir attiecīgās regulas attiecībā uz importu, un mums ir noteikts importa aizliegums. Konkrētu nosacījumu neizpildes gadījumā. Piemēram, piemēram, roņugaļai, kas tiek iegūta nehumānā veidā. Un tāpat arī citi precedenti gadījumi, kas tiek ņemt vērā un līdz ar to, kas uzreiz iedarbina importa aizliegumu. Ja mēs nodrošinām arī šādas noteikumas Eiropas Sanībā, tad mums arī ja tas pats jātiecina uz importēto gaļu. Bet mēs zinām, ir jau atsevišķi precedenti gadījumi, kuri precīzi jāizmeklē. Un ja mums neizdosies Pasaules tirzniecības organizācijas ietvaros panākt vienošanos, izstrādāt starptautiskos noteikumus, lai patiešām nodrošinātu, ka tiek nodrošināta dzīvnieku labturība arī importētos gaļas gadījumā, tad mums šie precedenta gadījumi ir jāizmanto, piemēram, tieši attiecībā uz roņu gaļas tirzniecību. Mēs jau varam atsaukties konkrēto precedentu. Manuprāt, tas ir labs arī tieskais pamats, uh, un mēs to varam izmantot, lai arī iedarbinātu attiecīgos pasākums. Mums taču ir spēkā normas, noteikumi, kas ir vērsti uz dzīvnieku labturību, mūsu gaļas ražotājiem ir jāievēro šie noteikumi, un mēs arī varam pieprasīt, lai to ievēro citi. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijai, lai atbildētu uz jautājumiem. You, of, uh... Paldies, priekšstādātāji. Jā, mums ir daudz jautājumu izvirzīt. Uh, vispirms ļaujiet man atbildēt uz vissvarīgāko no tiem. Vispirms mēs runājam par uh, Garsie. Mēs runājam par tranzītu, tran, par gaļu tranzīta Un šai, šai gaļai prasībai tādas pašas, e, prasības pret šo gaļu tādas pašas kā pret importēto gaļu. Tāpēc nevar būt, ne, nedrīkst būt nekāda krāpšanās. Vai nekāda tāda gaļa, kas ir vienkārši nokritusi no smagās automašīnas, izkritusi. Lai izvairītos no jebkāda veida krāpšanās savienības ietvaros kas šī krāpšanās apdraudātu mūsu eh, ganāmpulku veselību. Es vēlreiz uzsveru, es runāju par gaļu tranzītā, kas nāk, piemēram, no ASV uz Krieviju. Šai gaļai izvirzītās prasības ir tādas pašas, kā gaļai, kas tiek importēta Eiropas, uz Eiropas Savienību. Tātad tie noteikumi tieši tādi paši. Tagad runājot par izsekojamību, um, par kuru, kurai pievērsēs vairāk deputāti. Protams, Brazīlijā ir daudz lielopu bez eh, marķējuma ausīs. Tikai vienā procentu saimniecību ir tādas, kas pilnīgi atbilst mūsu prasībām. Uh, Līdz ar to var nodrošināt arī izsekojamību. Un tas ir tikai viens procents no visiem Brazīlijā esošajiem ganāmpulkiem. Es atkārtoju, viens procents. Un tas tā tad ir saimniecības, kas var eksportēt uz Eiropas Savienību. Līdz ar to jūs saprotat, Brazīlijā ir daudz lielo bez šīm, šīm marķiem ausīs. Un tāpēc mums ir jāpārliecinās par to, ka tā gaļa, kas tiek eksportēta uz Eiropas Savienību, nāk no, uh, ir 60 dienas bijusi tajā saimniecībā un 90 dienas konkrētajā reģionā. Un daži deputāti ir norādījuši uh, uz to, ka mums vienkārši vajadzētu paņemt un ar pilspāvu iebasti, iebakstīt uh, kartē un tādējādi izvēlēties to saimniecību, kuru mēs apmeklēsim. Protams, tā ir tieši mūsu kontroļu uh, eh, pamatu doma. Mēs ierodamies uh, tajā saimniecībās un pārbaudām visus reģistrus. Un uh, tā mēs darām ne tikai ārzemēs, bet arī Eiropas Savienības ietvaros. Arī mums ir uh, Uh, datorsistēmu, kur ir uh, parādās, uh, kur mēs varam izvēlēties, kur saimniecību mēs ejam. Pavisam uh, 150 ziņojumi tiek sagatavoti katru gadu mūsu aģentūrā, un es uh, aicinu katru no jums uh, pa, aiziet uz mūsu mājaslapu un paraudzīties, kādi ir tie ziņojumi. Un šo ziņojumu sagatavo FVO. Un, un inspektori ir labākie pasaulē, un kāds, kāds tad ir inspektoru uzdevums atrast problēmu. Protams, ka arī nesvarīgākas problēmas parādās šajā ziņojumā, un Vērkungs, kurš iespējams ir eh, viens no eh, vispieredzējušākajiem inspektoriem, var punktu pa punktam jums atbildēt par visu, kas rakstīts šajā ziņojumā, ja jums deputātiem būtu tāda interese. Un tagad runājot par uh, dzīvnieku atlieku izbarošanu citiem dzīvniekiem. Uh, tās ir aizliegts Eiropas Savienībā. Un eh, tas ir eh, aizliegts ar tādu mērķi, lai nevarētu sākties epidēmija. Un, kā jau es sacīju, eh, cūku, cūku drūdzis no 1997. līdz 1999. gadam, kad aizgāja bojā uh, 11 miljonu cūku, tas bija tieši šīs te uh, dzīvnieku atlieku izbarošanas citiem dzīvniekiem dēļ. Un mēs negribam, lai tā situācija atkārtotos, un tāpēc Eiropas Savienībā ir aizliegts izbarot dzīvniekus citiem dzīvniekiem. Un tad runājot par standartiem kautuvēs. Kautuvis Brazīlijā atbilst ļoti augstiem standartiem. Tās uh, kontrolē Brazīlijas veterinārais dienas, protams, tās kontrolē arī pārbauda arī mūsu inspektori. Un uh, situācija tajās ir daudz labāka nekā vairumā kautuvi Eiropas Savienības teritorijā. Es domāju, ka tas parlamenta deputāts, kurš eh, kopā ar mums apmeklēja Kautovis Brazīlijā, var jums apstiprināt, ka eh, tās ir ļoti labā stāvoklī, atbilst ļoti augstiem standartiem. Jā, eh, tiešām var piekrist šai ziņojumā, kuru daži deputāti šai telpā ir izlasījuši, ir Eh, komentāri par sešām saimniecībām no 12 saimniecībām, kas tika apmeklēts. No šīm sešām saimniecībām trijās saimniecībās tika identificētas uh, nebūtiskas problēmas un trijās būtiskas problēmas. Bet uh, es ļaušu Andrē Eversam izteikties par to, ja jūs vēlaties. Viņš tad var šī, pievērsties šīm konkrētajām problēmām. Citādi mēs varam vienkārši šeit palikt un katram no jums individuāli atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Bene, grazie. Jo, credo che... Paldies! Es domāju, ka ir pietiekoši plašas bijušas mūsu debates. Un uh, mēs es, es, esam arī E, runājuši par pēdējo punktu mūsu darba kārtībā šodien un apspriežam te iespēju pavērt robežu produktiem, kas neatbilst Eiropas standartiem vienlaikus e, ievērojot e, spēkā esošos noteikumus, protams, tādā veidā mēs būsim pilnīgi pret jebkādu veidu uh, protekcionismu. Nu, ja uh, citu komentāru nav, tad varbūt mēs varētu šodienas komitejas sēdi slēgt. Nākamā sēde būs rīt, desmitos no rīta. Un e, grupas, e, grupas kor, e, komitejas koordinātoriem sanāksme būs 9 no rīta. Lielas paldies!